Pārējām pie padomus un komisijas paziņojumiem par daudzgadu programmu 2010-2014 attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskumu telpu. Un nākošais runātājs mums ir padomis vārdā Askas kundze. Priekšsēdētāji kungs, Eiropas parlaments, cienējamie deputāti. Uh, Eiropas padomes sanāksmē 10. un 11. decembrī e, būs jauna piecgada programma par e, tēmu brīvības, e, drošības un tiesiskam telpu tiks pieņemta, un programma aizstās esošo Hāgas programmu no 2004. gada, un jaunai programmai ir tiešām um, bijis liels sagatavošanās process, kas sākās pirms diviem gadiem caur tā saukto nākotnes darbu grupu Eh, programma balstīsies uz komisijas paziņojumu, kā arī uz tiem daudzajiem viedokļiem, kas tika izteikti no nacionāliem dalībvalstu parlamentiem, no eh, Pilsoniskās savienības, dažādām Eiropas saimnes organizācijām un dažādām aģentūrām. Eh, programma, protams, ir kā rezultāts intensīviem kontaktiem un tiešām pārunām ar Eiropas savienības dalībvalstīm, tāpat arī dzen ar Eiropas parlamentu. Eiropas parlamenta attieksme pret nākotnes sadarbību ir ļoti nozīmīga, ne tikai ņemot vērā eh, pastiprināto lomu, kāda parlamentam tagad būs eh, no, no Lisabonas līguma, bet arī no citiem iemesliem. Mūsu, eh, te, piemēram, Tamerforšas un Hāgas programmas ir šobrīd veikti zināmi soļi uz priekšu eh, tieši mm, brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Taču joprojām Eiropa ir izaicinājumi, kas mums ir jāatrisina kopīgi Eiropas līmenī. Eh, tā, ka eh, stājas spēkā Lisabonas līgums, tas mums rada jaunas iespējas to izdarīt, un jauna daudzgada darba programma, jeb Stokholmas programma, līdz ar to tiks pamatot uz jaunajām iespējām, ko sniedz Lisabonas līgums. Eh, pašā būtībā Stokholmas programmai ir eh, drošāka un atvērtāka Eiropa, kurā individu tiesības tiek ņemtas vērā un aizsargātas. Pilsoņu, atsevišķo iedzīvotāju vajadzības aizvien ātrāk un agrāk ir jākļūst tām par eh, nākotnes sadarbības izējas punktu. Mēs strādājam, tāpēc, ka mums uzdevumu ir devuši pilsoņi, un nākotnes Eiropas sadarbība būs ļoti nopietna, e, tā tas šķitīs mūsu pilsoņiem, un tāpēc mums ir jāiziet no patiesām problēmām. Un mums ir jāuzdod e, būtiski jautājumi un jāvirzas uz konkrētiem pasākumiem, kas e, cilvēku ikdienas dzīvē ienesīs pievienoto vērtību. Nākotnes sadarbība šajā jomā e, tiks veidot uz labāku līdzsvaru starp pasākumiem, kas veidos e, drošu e, Eiropu un pasākumiem, kas aizsargās individu tiesības izējot no pilsoņa perspektīvas, eh, noziedzības apkarošana ir svarīga lieta, jo eh, pilsoņi sagaida, ka Eiropas sadarbība eh, veicinās iespējas cīnīties ar pārobežu kriminalitāti, un tāpat arī sniegs brīvību un tiesības un taisnīgumu. Un tāpēc es gribētu aicināt, ka mums vajadzētu veikt pasākumus, eh, kas eh, radīs nodrošinātu drošību un nodros, nodrošināsim arī tiesisko drošību, un lai tas viss ietu roku rokā. Un tas arī tādā veidā būtu iespējams. Taču eh, mums apkarojot pārobežu nodarbību, izaicinājumi tiešām ir lieli narkotiku tirsniecība, eh, cilvēku kontrabanda, terorisms. Tā ir realitāte mūsu kontinentā. Vienlaicīgi mums ir parādījušies jauni noziedzības veidi, eh, piemēram, ar interneta palīdzību. Mēs nevaram pieļaut, eh, ka eh, nāciju vai iestāžu robežas eh, traucē tiesību sargājušiem institūcijām labi izpildīt savu darbu. Pārrobežu ro, noziedzīgās ap, darbības apkarošana ir uzlabojusies, taču mums vēl daudz kas ir jādara, lai mēs sasniegtu efektīvu Eiropas policijas sadarbību Ir nepieciešami kopīgi risinājumi kopīgām problēmām. Labi attīstīta policijas sadarbība, efektīva informācijas un pieredzes apmaiņa, tāpat arī labi izstrādātas darba metodas, un tās būs pamatā, lai mēs tiktu galā ar šīm problēmām. E, centrālais jautājums noziedzības apkarošanā ir e, efektīva e, informācijas apmaiņa balstīta uz vajadzībām. Mums šajā gadījumā vajadzētu standartizēt, e, piemērot vajadzībām un efektivizēt informācijas apmaiņu. Vienlaicīgi ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu informācijas apmaiņu, kas e, atbalstītu nepieciešamās prasības gan datu, gan integritātes aizsardzībai lai nekrātos nevajadzīga informācija, uh, tikai tik daudz, bet lai tā būtu, cik ir nepieciešams. Mums jānodrošina droša Eiropa, kurā pārrobežu er, um, noziedzību apkaro efektīvi, bet vienlaicīgi personu integritāte tiek respektēta. Tas ir pilnīgi iespējams un pilnīgi nepieciešams. Uh, un tur jādara ir abas lietas. Un tā tad vienkārši vajag panākt abu pasākumu labu līdzsvaru E, savstarpējās atzīšanas principam turpmāk jābūt ir pamatprincipam, runājot par sadarbību tieslietās. Dalībvalsts atzītu un arī izpildītu citu valstu tiesas nolēmumus un spriedumus, priekš tam ir nepieciešama savstarpēja uzticēšanās šīm tiesiskajām sistēmām un eh, tāpat arī eh, uzticēšanās starp mūsu nacionālajām iestādēm, un arī, lai eh, pilsoņi izjustu uzticēšanos nolemtajiem pasākumiem. Un tādā veidā mēs varēsim palielināt zināšanas viens par otru juridiskajām sistēmām. Te varētu būt runa par izglītības pasākumiem, apmaiņas programmām, esošo tīklojumu nostiprināšanām un dažādiem izvērtēšanas mehānismiem. Taču varbūt pats svarīgākais uzticība radošais pasākums ir garantēt zināmās minimālās tiesības neatkarīgi no tā, kur jūs atrodaties Eiropas Savienībā. Te varētu būt runa par vienkāršām lietām, kā piemēram valo, sev saprotamā valodā noskaidrot, eh, kas, par ko jūs tiekat apsūdzēts un kādas ir jūsu tiesības, vai nu kā aizdomās turētais, vai kā cietušais. Un tāpēc ir ļoti patīkam, ka mēs esam varējuši jau vienoties par virzības plānu, eh, kā ir jārīkojas pret aizdomās turēto un apsūdzēto un ir ļoti svarīgi, lai šis plāns tiktu uh, izveidots par Stokholmas plāna daļu, un es ceru, ka tas tā arī būs. Stokholmas programma um, sāk skatīties no uh, cietušā perspektīvas, jo tie pilsoņi, kas ir cietuši uh, un ir kā cietušie, uh, viņiem ir jāsaņem attiecīgā informācija tajā valodā, ko viņi saprot, un jāpiedāvā at, vajadzīgā nepieciešamā atbalsta pasākuma, lai e, pēc šīs te, krimināla tiesiskās e, procesuālās lietas vai arī tās laikā. Un arī jāsaņem e, nepieciešamā atlīdzība par cietušo, par savu, par savu zaudējumu. Un civiltiesiskajos jautājumos tie lielā mērā, protams, ietekmē atsevišķā eh, pilsoņa ikdienas dzīvi. Konkrēts jautājums ir, kā mēs pārskatīsim Briseles viens eh, regulu par to, eh, kā mēs varam izciest sodu no citām dalībvalstīm. Tie ir tehniski jautājumi, taču tiem arī ir ļoti liela nozīme atsevišķajiem pilsoņiem. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir par to, lai mēs atteiktos no zināmām eh, nodarbībām, jo, eh, ja šobrīd eh, sots tiek izties citā, valo, citā valstī, tad mums ir jāsaka, jāpieprasa tas no tās valsts, un tas rada patiesu laika tēriņu un arī izmaksas. Un mēs tiešām ceram atteikties no šīs procedūras, taču tas mums ir jāapvieno ar procesuālām garantijām, Un e, šeit es pieminēju tikai dažas no šiem svarīgajiem jautājumiem, ko Zviedrija, kā arī citas dalība valstis, ir e, cēlušas e, jums priekšā un es ar lielu prieku klausīšos jūsu komentārus un atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Bet pirms es uh, to daru, es gribētu dot savam kolēģim Tobiesam Bilstrēmam vārdu, kurš uh, pastāstīs par šiem patvērumu meklēšanas jautājumiem, kas ir ļoti svarīga mūsu nākotnes Stokholmas programmā. Lūdzu, Bilstrēm kungs. priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Es gribētu sākt ar to, ka pateikties Eiropas parlamentam par ļoti labu sadarbību attiecībā uz eh, Eiropas eh, biroju imigrācijas jautājumos un bēgļu jautājumos. Drīz būs mums tiešām iespēja šādu biroju vai aģentūru atvērt, un mēs ļoti esam priecīgi par šādu konstruktīvo sadarbību, kuras rezultātā esam sasnieguši šādas panākumus. Ir ļoti labi, ka mums ir bijusi, jo šobrīd mums to mēs esam arī tuvu brīdim, kad Lisabonas līgums stāsies spēkā, un mēs esam ātri panākuši e, šo tādu pozitīvo lēmumu par atbalsta biroju, kas arī mums sniegs daudz eh, palīdzības. To, ko mēs debatēsim šodien šeit, tas ir nākotnes piecgadu programma, kuru strādāsim ar tiesiskajiem un iekšliet jautājumi. Un e, mēs varam konstatēt, ka Eiropas Savienībā un bēgļu un migrācijas jomā ļoti daudz kas ir noticis. Mēs, piemēram, esam pieņēmuši lēmumu par kopīgo likumdošanu attiecībā uz e, to, lai izveidot kopīgu uh, imigrācijas politiku un kopīgu bēgļu politiku. Un vēl bez tam, uh, kā iepriekšējās darba programmās tika pieņemts, tam mēs Foršenhāgas programmā uh, Eiropas Savienība pieņem šo paktu uh, attiecībā uz uh, bēgļu lietām un uh, imigrāciju, un līdz ar to tika piešķirts jauns spēks šim procesam. Šagad mums, tagad mums ir laiks nospraust kursu tālākajai politikai šajā jomā. Izējas punkts ir, lai mēs varētu pieņemt to, ka labi pārvaldīta imigrācija, migrācija var nākt par labu visiem. Un Tādā veidā tas var nākt arī par labu arī eh, šīm te eh, sākotnējām valstīm. Un mums vajadzētu eh, sasniegt Lisabonas stratēģijas mērķus, lai Eiropas Savienība būtu dinamiska un konkurētspēcīga ekonomika, un līdz ar to mums vajadzēs atvērt mūsu robežas darba spēka migrācijai vēl lielākā mērā nekā tas tiek darīts šobrīd, it īpaši ņemot vērā demografiskos izaicinājumus, kas ir mums priekšā. Uh, Eh, taču, lai parādītu migrācijas starptautisko dimensiju, eh, jautājums par eh, tranzītu valstīm, par izcelsmes valstīm un par to, kā vispār mums jāstrādā globāli, tas viss ir guvis atbalstu Stokholmas programmā. Mums ir dažādi instrumenti izstrādāti, kas tiks izmantot strateģiski. Mums būs saistīta migrācija un uh, Uh, attīstību, un mēs labāk ņemsim vērā arī uh, migrācijas pozitīvos efektus. Strādājot pie Stokholmas programmas, mums ir uh, nācis, mēs ņēmuši vērā, ka dalībvalstīm kopā un koordinātā veidā vajag cīnīties pret nekontrolēto migrāciju. Un arī atgriešanās politika ir ļoti svarīgs faktors šajā darbā jo nav nekādu šaubu par to, ka Frontexam ir ļoti svarīga funkcija šai sakarībā, un ir pilnīgi skaidrs, ka dalība valstis eh, arī uzskata, ka mūsu eh, aģentūra to palīdzēs. Runājot par tranzītu valstīm, tur ir vislielākā interese. Es gribētu pasvītrot, ka cīņa pret nelegālo imigrāciju ir svarīgs panākt eh, bilanci līdzsvar, lai eh, šie drošības pasākumi netiku tu, mm, veikti uz to, ka likumīga migrācija tiks eh, aizkavēta vai arī bēgļu, bēgļu process tiks apgrūtināts. Jo ja tiem, kas ierodās, piemēram, vieni paši ar Eh, ar, ar mazu bērnu, tie ir jāsamazina slodzi. Jo mums ir jāņem vērā eh, bērna eh, labklājība. Solidaritātes jautājumu un atbildības sadalījums arī tiks ņemts vērā Stokholmas programmā. Katrā ziņā mēs centīsimies panākt plašus un ilgspējīgus lēmumus, izējot no uh, globālā uh, spiejas migrācijai. Un, lai mēs varētu kopīgi sadarboties ar trešajām valstīm, tam ir svarīgs, svarīgs faktors. Mums ir jāmēģina palīdzēt tām dalību valstīm, kas atrodas īpašā apgrūtinājumā un mm, e, kur visvairāk e, ierodās šie bēgļi. Dalību valstīm vajadzētu saņemt arī atbalstu, lai viņas varētu savu kapacitāti stiprināt. Frontex ir jānostiprina. Tāpat arī mūsu mērķis ir šeit, lai mēs vēl labākā veidā varētu parādīt solidaritāti gan tām dalību valstīm un trešajām valstīm, kuras ir visgrūtākās situācijās taču mums ir skaidri jāpasaka, ka ir nepieciešams tāds pasākums, kas varētu būt noderīgs kā īsā, tā ilgākā perspektīvā. Stokholmas programma nosaka, ka iepriekšējo mērķu radīt kopīgu um, um bēgļu uh, sistēmu 2020. gadā tā ir saglabājusies jo mums vajadzīgs kopīgs, uh, kopīga uzskatu sistēma, un lai e, mums būtu vien, vienādā e, attieksme, vien un tie paši kriteriji, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī šis e, patvēru meklētājs ierodas. Lai mēs to varētu sasniegt, ir nepieciešama labi funkcionējuša praktiskā sadarbība. Un tur mūsu šis te atbalsta birojas atbal būs tas, kas palīdzēs kopējās Tas mums rada šo te ārējo dimensiju, un es visvairāk domāju par to, kā mēs eh, darīsim, rīkosimies ar tālāk ceļojošiem trešo valstu eh, patvērumu meklētājiem. Mēs eh, tieši šis aspekts, ka lielākā daļa dalību valsts tiešām labprāt vēlētos, lai tas tiktu parādīts Stokholmas programmā. Eh, taču, eh, lai mums 2012. gadā būtu kopīga eh, bēgļu politika, mums ir jāstarbojas ļoti cieši kopā. Un ir vairāki priekšlikumi uz dažādiem tiesību aktiem, un mums vispirms jāķeras būs pie tiem. Eiropas Savienības iekšējais tirgs Eh, iekšējais darbs un Eiropas Savienības ārējās attiecības ir aizvien svarīgākas, lai mēs varētu panākt, eh, veikt panākumus, eh, izdarīt panākumus. Eiropas loma kā globālais aktieris ir jānostiprina, un it īpaši mums jāliek uzmanība, jāpievērš uzmanība partnerībai un sadarbībai ar citām valstīm jo tieslietu iekšlietu jautājumi ir tie, kas jāattīsta. Tas ir pamatā mūsu um, priekšlikumā um, jaunajai Stokholmas programmai. Mēs šobrīd esam ļoti intensīva pārunu perioda noslēguma fāzē, un uh, programma, cerams, tiks pieņemts pāris nedēļu laikā. Un nobeigumā par Lisabonas līgumu. Jaunais līgums nozīmē lielas izmaiņas attiecībā uz šo uh, tiesiskuma, brīvības un drošības uh, jēdzienu, jo šeit parādās vesela rinda jaunu soļu jo mums šobrīd šī parastā eh, likumdošanas procedūra, kas tiek eh, ieviesta, tas nozīmē, ka Eiropas parlamentam būs pastiprināta loma ties, tie, likumdošanas jomā. Es un ministri Askas kundze, mēs tiešām ceram, ka mēs panāksim labāku sadarbību ar Eiropas parlamentu un, protams, arī ar uh, nacionālajiem parlamentiem, kuriem ir jauni uzdevumi. Tas būs svarīgi, lai viņi stiprinātu demokrātisko kontroli šajā politikas jomā. Liels paldies jums par uzmanību un tieši kā man ko kolēģi kolēģi Beatrīs Kaska teica, mēs labprāt uzklausīsim jūsu komentārus. Paldies! Muchas gracias! Paldies, Viestrēm eh, kungs! Un tagad no komisijas eh, uzstāsies Barokungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pēc eh, lieliskajiem ziņojumiem uh, Eh, ko sniedza Tobijas Pilšroms un Beatrīs Askā, es gribētu pieturēties tikai pie visbūtiskākā. Es gribētu pateikties prezidējušai valstī par sagatavoto ziņojumu un par to, ka eh, tiek paturēts, paturēts, eh, paturēta pati Stokholmas programmas būtība un Eh, nākamais eh, Nāko, eh, nākošā kārta nozīmē šim dokumentam tik pieņemts žijai padomē, pēc tam e, tikt pieņemtam decembrī, un šis teksts atspoguļos jauno institucionālo līdzsvaru. Jūs būsiet līdz lēmēji tagad praktiski visās e, jomās. E, iekšlietās, eh, tiesliet, eh, tiesiskamā brīvībā, un eh, tas nozīmē parlamenta pilnvaru pieaugumu praktiski visās jomās, kā arī labāku sadarbību ar nacionāliem parlamentiem. Tas nozīmē, ka šī plašā telpa tiesiskumam, brīvībai un iekšlietām ir ļoti nozīmīga parlamenta darbā. Un es tagad gribu e, nonākt līdz tām prioritātēm, kas ir pasvītrots jūsu rezolūcijas projektā. Jūs liekat uzsvaru uz pamattiesību ievērošanu. Jūs e, pilnīgi pareizi uzstājat uz e, šo pārvietošanās brīvību, kas ir ārkārtīgi liels ieguvums un kuru nekādā ziņā nevajadzētu, nevajadzētu apdraudēt vai apstrīdēt, runājot par pamattiesībām. tiesībām E, līdz ar Lisabonas līgumu, e, mēs esam panākuši divus iegumus. Pamatiesība harta kļūst aizstoša un ir iespēja pievienoties e, Eiropas cilvēku tiesību konvencijai. Eiropas Savienībai šāda iespēja parādās. Un, kā ir pasvītrots jūsu rezolūcija, ir jāpanāk pilnīgs datu aizsardzības režīms, kas ņem vērā tehnoloģijas attīstības. Komisija nāks klajā ar e, e paziņojumu 2010. gadā šajā sakarā. Un e, es domāju arī, ka mums vajadzētu apvērt ar šo datu aizsardzību režīmu visas Eiropas Savienības politikas. Jūs uzstājat uz bērnu aizsardzību un ar Zviedrijas prezidentūru mēs atzīmējam bērnu eh, tiesību konvencijas 20. Eh, gada dienu. Eiropas Savienībai ir jāpaliek šo jautājumu priekšpostenī, un tāpēc mēs nāksim klajā ar darba plānu nepavadītiem eh, nepilngadīgajiem 2010. gadā. Tāpat arī komisija un parlaments atbalsta to pašu labo gribu, runājot par cīņu pret jebkura veida diskrimināciju un pār labo gribu eh, veicināt līdztiesības starp vīrieti un sievieti. Esmu gandarīts, ka parlamentam un eh, eh, komisijai ir tāda viena un tā pati pieeja attiecībā uz pilsoņu tiesībām, konsulāra aizsardzību, brīvu pārvietošanās, vēlēšana tiesības, un mēs tagad varēsim to visu īstenot. Le traité de Lisbonne. Lisabonas līgums autorizē pilsoņu iniciatīvas eh, procedūru, un šajā sakarā komisija ir uzsākus zaļo grāmatu Priekšlikums tiks prezentēts 2010. gadā balstoties uz konsultāciju rezultātiem. Un e, šeit e, pienāktos e, sāt, kā to arī norādīja ministri Beatrice Aska, mums ir nepieciešams E, e, likt apzināties mūsu dalībvalstu tiesnešiem vienotu Eiropas tiesu kultūru. Stokholmas programmā mēs esam uzņēmušies e, to, ka vismaz puse Eiropas Savienības tiesnešu un prokuroru ir, ka viņiem ir jāpiedalās vai nu apmaiņās ar citām valstīm, vai jāpiedalās kvalifikācijas celšanas darbos. Tāpat arī jūs nozīmē, no, norādiet to, cik būtiska ir piekļuve e, tiesiskumam un pasvītrojat labas ekonomiskas funkcionēšanas e, nozīmīgumu. Jūs likāt uzsvaru uz upura aizsardzību. E, mājas e, vardarbības upuru, terorismu upuru aizsardzību. Komisija tāpat arī šajā e, sakarā nāks klājā ar priekšlikumiem, kas ir balstīts uz tām iespējām, ko mums atver Lisabons līgums runājot par eh, sēdaļu eh, aizsardzību un drošību. Jūs pasvītrojat to, ka pietrūkst eh, globālas stratēģijas attiecībā uz robežu drošību. Un tieši tāpēc, kā jau to sacīja Beatrīs, ka Stokholmas programma ietver patiesu iekšējās drošības stratēģiju kas atbilst pamat tiesībām un kas papildina ārējās drošības stratēģiju. Šī globālā drošības stratēģija, iekšējā stratēģija, drošības stratēģija balstās uz sadarbību e, krimināla, tiesisko un policijas jomā un pār un e, piekļuvi, e, piekļūšanas Eiropas teritorijai pārvaldību, kā to, to tikko izskaidroja Tobijas Vilstroms, imigrācijas politikai ir, e, jā, tā ir jāskatā ilgtermiņa redzējumā, lai optimizētu e, ekonomisko un sociālo attīstību. Mums ir jānodrošina skaidrs e, status legālajiem imigrantiem, Mums ir jāmazina neregulārā imigrācija un nelegāla imigrācija, tajā pašā laikā respektējot cilvēku cieņu un cilvēktiesības. Es piebildīšu arī to, ka mēs esam norādījuši šajā sadaļā to, ko mēs saprotam ar globālo pieeju, kas dotu iespēju saistīt attīstības un imigrācijas jautājumu. Runājot par patvērumu, es aicinu uz patiesu solidaritāti starp dalībvalstīm. Eiropas Savienībai ir jākļūst par patiesu eh, kopīgu aizsardzības telpu, kas ir balstītu uz pamattiesību eh, ievērošanu un paaugstinātiem aizsardzības standartiem. Un eh, patvērums ir jāsniedz balstoties uz vienādiem kritērijiem Eiropā dalību valstu solidaritāti ir jābūt šajā ziņā un, protams, ir jāņem vērā, eh, jādod iespēju tiem, eh, tām valstīm, kas ir visvairāk pakļautas bēgļu plūdiem eh, un bēgļu straumēm. Protams, arī runājot par kopīgu drošības un tiesiskuma telpu, mums ir jārunā par ārējo dimensiju. Jūs pieminējāt vairākas reizes um, savā rezolūcijā to, cik svarīgi ir uzraudzīt un veikt savlaicīgu vērtēšanas darbu. Šajā ziņā mēs uh, atbalstam jūsu viedokli. Mums ir jāmazina atšķirības starp standartiem, kas tiek pieņemts Eiropas līmenī un to īstenošanu nacionālajā līmenī. Tāpat arī mums ir jādomā par iespējamo likumdošanas priekšlikumu ietekmi uz pilsoņiem. Un mums ir jāuzlabo e, pieņemto instrumentu ieviešanas un izmantošanas iespējas. Noslēgumā es vēlos sacīt, ka komisija ir pilnībā iesaistīsies Stokholmas programmas ieviešanā, un es vēlos eh, paziņot, cik lielā mērā esmu gandarīts par sadarbību ar Zviedrijas prezidentūru, ar kuru mēs tik tiešām varējām īstenot ļoti nopietnu un būtisku darbu. Un arī vēlos sacīt, ka parlamenta viedoklis eh, mums ir ļoti svarīgs šajās dienās, kas mūs šķir no eh, Stokholmas programmas pieņemšanas Eiropa, Eiropas, Eiropa padomē. Un vēlos arī pateikties par jūsu uzmanību un pateikt, eh, sacīt to, ka es eh, klausīšos jūs ar ļoti lielu uzmanību. Paldies, komisāra kungs, mēs esam nonākuši pie politiskajām eh, grupām. Tautas partijas vārdā Deves kungs uz divām minūtēm godātais priekšsēžkungs, viceprezidents kundze, eh, ministrs kundze, ministrs kungs, dārgie kolēģi, es piecas gadus strādāju šeit Eiropas parlamentā, strādāju iekšlietu un tiesiskuma eh, jomā, un tādēļ man šodien ir pamats priekam, kad mēs runājam par nākamo piecu gadu programmām, eh, kurās Eiropas parlaments būs līdzlēmējs ar vienlīdzīgām iespējām. Un mēs runājam par dokumentu, kas tiešām skār iedzotājs, kas viņus interesē, un kur iedzotājs saka, mums ir vajadzīgs vairāk vairāk Eiropas šajā jomā. Ne, visur, eh, ne visās jomās tā ir, bet šeit tiešām iedzīvotāji to no mums prasa, pilsoņi to no mums prasa. Un tādēļ es gribētu eh, pievērsties dažiem eh, satura jautājumiem. Pirmkārt, sadarbība ar padomu. Mums vienmēr ir padomas pārstāvji, kuri šeit parlamentā mums stāsta, cik svarīgs ir parlaments, cik svarīga sadarbība to, bet tad, kad viņi vairs nav šeit parlamentā, tad šī izpratne kaut kā mazinās. Mūsu uzdevums būs pieprasīt no viņiem, ka uh, tas tā nebūtu. Uh, attiecībā, piemēram, uz SWIFT, ka nenotika tā, ka parlaments netiek iesaistīts uh, e, lēma pieņemšanas procedūrā. Tas bija negatīvs pieņems attiecībā uz n, institūciju sadarbību. Otrakārt, darbie kolēģi, mums ir jābūt tiem, kas dos idejas. Jaunais līgums mums dod iespējas likumdošanas iniciatīvas startēt. Tā, ka mēs runājam par Frontex, mēs nedrīkstam tikai aicināt. Mums ir jāizsaka konkrēti priekšlikumi. Eh, tāda iespēja mums nākotnē būs. Tālāk mums ir jābūt nopietnam partnerim, nevis tikai savus vēlmes jāpauž. Attiecībā uz cīņu pret nelegālo uh, imigrāciju mēs nedrīkstam tikai uh, eh, atgremot šeit nevalstisko organizāciju viedokļus, ne mums jābūt nopietnam partnerim. Otrakārt, Eiropas parlamentam ir nopietni jātiec pret subsidiaritātes principu. Ja mums uh, ir lielāka atbildība, tad mums ir arī uh, jāizvērtē nopietni, uh, kas ir tie jautājumi, kurus var nacionāli vai reģionālā līmenī labāk risināt. Man, prāt, Manuprāt, ir četri svarīgi jautājumi nākamos gados. Attiecībā uz Stokholmas programmu EPP būtu vēlsies ambicionātāk programmu, bet eh, mēs varam priecāties, ka beidzot šis darbs ir sācies un eh, tagad es varu tikai teikt, eh, sāksim darbu. Paldies, Weberkungs, un tagad no sociālistu grupas uh, Enis Plāskārt. Flasikovā. Paldies, priekšsēdi, kolēģi. Ļoti būtisks solis uz uh, iniciatīvas eh, īstenošana eh, uz, tātad eh, mums Lisabons līgums piešķir daudz plašas iespējas, bet arī plašākas atbildību. Mūsu darbs būs turpmāk efektīvāks un arī demokrātiskāks. Tādēļ mums ir jārūpās uz tiesiskuma un drošības vairošanu Eiropā, ieviešot pilnībā un pilnībā cienot uh, Eh, esošo arī likumdošanu jau, kas aizsargā cilvēku pamatiesības. Stokholmas programma pasvītro eh, šīs tiesības īpaši drošības un tiesiskuma jomā. Ir jāvairo tādi mehānismi, kas tiesības sargājuši iestāžu darbu uzlabos un mums ir jāpievēršas policijas sadarbībai. Um, drošības jautājumiem kopumā visā Eiropā. Tad es gribētu pateikties visiem referentiem. Paldies, ka devāt man vārdu priekšsēžkungs. Paldies, Flasikovs kundze. Un Aldis grupas vārdā tagad eh, Henis Plasharte uz divām minūtēm. Paldies. Paldies. Es eh, varu Aldi grupas vārdā izdarīt kopsilkumu par mūsu 27 eh, lapušu rezolūciju, bet to es nedarīšu. Es drīzāk par šo stāstu jums pastāstīšu. British Airways lidojumā uh, uz uh, Johannesburg uh, vidus vecumu uh, Dienvidāfrikas uh, balts sieviete dzīvoja blakus ba melnam uh, vīrietim. Viņa sūdzējās par to, kādu problēmu viņai jautāja, vai jūs neredzēt, ka es nevaru sēdēt šādam riebīgam cilvēkam blakus. Lūdzu, atrodiet man citu sēdvietu. Dažas uh, minūtes vēlāk uh, uh, apkalps loceklis atgriezās un viņš teica, teicu, diemžēl ekonomiskā klases vietas ir aizņemts. Es runāju par, eh, ar um, priekšnieku, eh, bet mums ir viena vieta pirmajā klasē. Pirms Dienvidāfrikas kundzei bija iespēja atbildēt, apkalps locekli turpināja. Ir diezgan neparasti šādu prasību izteikt, bet ņemot vērā apstākļus, kapteinis uzskatīja, ka būtu nepieņemam, ka kādam būtu jāsēž tādai personai, kā jums blakus un akvāls locekli eh, vērsās pie melnādainā cilvēka, kas sēdēja blakus Dienvidāfrikas eh, personai, eh, tad viņi, man ir vieta jums pirmajā klasē. Eh, un apkārt sēdošie eh, piecēlošies kājās eh, aplaudēja, kad melnādainais cilvēks ieņem savu vietu pirmajā klasē. Kāds tam sakars ar mums vai mēs? Uzskatām cits par nepilnvērtīgiem cilvēkiem. Baltādainā Dienvidāfrikas dāma mūs visus šokētu, bet tas bija tāds kliedzošs piemērs varbūt. Tomēr es domāju, ka daži no mūsu kolēģi PPE, diemžēl, arī pilnīgi saprotu eh, arī padomē, ko es gribu šeit pateikt. Alt grupa, man grupa, eh, eh, tic tādai Eiropai, kurai cilvēki var ticēt, un šai Eiropai ir jābalstītai pamatiesībās, demokrātijā, un tiešām īstā vienlīdzībā visiem. Ir pēdējais laiks vērsties pret jebkādu diskrimināciju, tajā skaitā arī attiecībā uz seksuālas orientācijas pamatu. Paldies! Paldies, Enis Plaskārts kundze, un zaļo grupas vārdā uz trim minūtēm vārds Albrecht kungam. Paldies, priekšsēd. Kā Eiropas parlamenta dibinātāji frakcija vai politiskā grupa mēs uzdevām jautājumu, kā gan tas var būt, ka mēs šeit runājam par rezolūciju, par programmu, kas sen jau ir beigusies jo vakardien Zviedrijas padomas prezidentūra ir prezentējusi jaunu, eh, pavisam izmainītu Stokholmas programmas versiju. Es reiķinos ar to, ka šī nama eh, vairākums vēl nav šo eh, projektu nemaz redzējusi, un tas ir nepieņemami, ņemot vērā šo sensitīvo jautājumu. Ja turpmāk procedūra parlamentā, kas noved pie parlamenta pieņemšanas, tā bija tiešām necaurskatām haotiska procedūra mazās grupas Eh, nemaz nevarēja pilnvērtīgi līdzdarboties tajā, eh, līdz ar to demokrātiska lēma pieņemšana bija eh, ļoti sarežģīta. Lūdzu, nedusmojieties uz mums, ka mēs tādēļ prasīsim daudz dalītos balsojumus. Šiem parlamentam ir nopietni jāpārdomā, kā šādos apstākļos var turpmāk strādāt ar padomi un arī pašā parlamentā. Runājot par Stokholmas programmas saturu, neapšaubām Eh, šīs darba programma ir daļai uzskatām par progress eh, tiesiskuma jomā un eh, pilsoņu tiesību jomā mēs redzam, kā zaļie labs pazīmes, bet pilsoņa attiecībā pret valsti šeit e, ir e, kļūdu atkārtojums gan migrācijas un politiskā patvēruma politikas jomā, gan ir pilsoņu tiesību un datu aizsardzības jomā e, drošības vēlme tiek pacelt augstāk par cilvēktiesībām un brīvību. Tādējādi tiek apgalvots, ka vairāk brīvība Eiropā automātiski nozīmē mazāk drošību. Es jums jautāju, kur tad ir pazudis Eiropas idejas dibināšana? dibinātāju eh, mīts. Eh, šeit mēs eh, radām bailes, veicinām baiļu tādu atmosfēru un nevis pret organizēto noziedzību vai terorismu, bet pret mūsu līdzcilvēkiem. Eh, un eh, pret tiem, kas vēlas eh, šeit uz Eiropu, Eiropā dzīvot un mums šķiet svešādi. Ar Stokholmas programmu un arī, diemžēl, ar prezentēto rezolūciju iekšlietu un ārlietu sasaist tiek tikai veicināt un visu cilvēku eiropiešu novērošana tiek padarīt iespējam, piemēram, Frontex ietveros. Eiropai beidzot ir jāatsakās no šīs um, tendences un jāpārbauda pēdējo gadu nepareizo eh, tendences nopietni un pamatīgi. Un mums ir arī jābūt pietiekoši pārliecinātiem, piecelties kājā un paust savu pārliecību. Piemēram, runājot par to, kā mēs at, eh, strādājam ar SWIFT nolīgumu. Kādēļ mēs drošības jautājumos, piemēram, eh, tagad bez pamata padodamies ASV prasībām, bez plašām debatēm par šiem jautājumiem? Un kādēļ? Mēs ļaujam padomē atkal un atkal Eh, mūs kā eh, parlamentu eh, šādi vazātais deguna. Tā tas netiks turpināties, un es tādēļ pieprasu, lai jūs skaidru signālu paudiet par labu cilvēktiesībām, balsojiet par zaļo grozījumiem. Paldies! Paldies, Albrecht kungs, un tagad konservatoru reformistu vārdās divām minūtēm vārds ir Kirkop kungam. Uh, Priekšsēžkungs, komisārkungs, rezultāts konstitūcijas projekts, pa ko mēs runājam šajās debatēs, ir perfekts piemērs, kā Eiropas parāda sev no sliktākās puses. Protams, referenti ir eh, smagi strādājuši un tiem ir labi nodomi, bet šeit 27 eh, lapušu dokumentā ir mēģināts iekļaut visu. Eh, līdz ar to tas ir juceklīgs dokuments un daudz mazāk vērtīgs nekā Stokholmas programma un Zviedrijas prezidentūra to būtu pelnījusi Ja mēs solidarizējamies ar nelegālu imigrāciju, e, tas nav pieņemam. E, nacionāla suverenitāte nedrīkst e, tikt apdraudēta un runājot par 1951. gada ANO konvencijas piemērošanu visā Eiropā par patvērumu jautājumiem, tas joprojām ir labākais veids, kā šos jautājumus risināt. Un uh, fizisko personu datu aizsardzība ir jāņem ļoti nopietni. Uh, uh, samērīguma, caurskatāmības jautājumi ir jāņem nopietni. Mēs arī atbalstam savstarpējo atzīšanu, brīvai um, E, virzībai ir jātiek atbalstītai brīvai pārvietošanās iespējai, e, bet e, Eiropas saimnībai ir jānodrošina tas, ka nelegāli ieceļotāji tiek ātrāk atgriezti mājās. Kas attiec uz cīņu pret terorismu, mēs arī atbalstam ES stratēģiju cīņai pret organizēto noziedzību. E, šī ir joma, kurā tiek grozās lielas e, naudas summas nelegālajā sektorā e, pie ES āriem robežām. Mēs nevaram tomēr pieņemt arī dalībvalsts orientāts apdraudējumu šajā jomā, izņemot, ja tas nodrošina reālu labumu mums visiem. Protams, ka ir solidaritāte jāizrāda savstarpēji, bet solidaritāte var būt tikai brīvprātīgi, nevis piespiedu. Zviedrijas prezidentūra un arī pats uh, rezolūcija projekts ir ar labiem nodomiem, bet, diemžēl, priekšsēžkungs, kā jau parasti, mēs turpinam uh, tādu kā Ziemassvētku eglītes, uh, Ziemassvētku dāvanu pro, uh, pieeju, uh, ar ko mēs neko īsti nepanāksim. Kirkhoff kungs, paldies, un tagad uh, goja e grupas vārdās divām minūtēm. Uh, vārds ir Ernstas kundzei. Dāmas un kungi. Uh, GUNGL eh, grupa neatbalstīs šo rezolūcijas projektu. Stokholmas programma eh, patiesībā ignorē eh, mūsdienu reālus izaicinājumus. Galvenā kļūda ir tāda, ka tiesiskuma Eiropa tiek iedibināta, kas gan ES pilsoņiem dod tiesības, bet ne citiem, kas šeit dzīvo un tie paši, tās pašas pilsoņu un cilvēktiesības viņiem netiek dotas. Uh, No vienas puses, Eiropas Savienība vēlas iestāties uh, cilvēktiesību hartā, pievienoties, ko mēs apsveicam, bet no otras puses, uh, migranti tiek dalīti pēc principa legālais vai nelegālais. Līdz ar to Frontex eh, masīvi eh, eh, tiek bruņota ciņai pret nelegālu imigrāciju, un es jums skaidri pasāku, ka ar to mēs vairs nespējām objektīvi skatīties uz migrācijas jautājumiem. Šeit Stokholmas programma izgāžās. Otra problēma ir ne, nepareizā attiecība starp drošību un brīvību. Jā, nav brīvība bez drošības, bet nav arī drošība bez brīvības. Par brīvību nevar diskutēt. Tā ir ir, tas ir universāls cilvēku tiesības. Stokholms simbolizē turpratīm es uh, uh, pārņemtība ar e, tādu kā drošības mānī. E, viss ir jākontrolē. Visa Eiropā dati e, policijas plūst šurpu turpu un līdz ar to cilvēku tiesības brīvi pārvaldīt jebkādu informāciju, kas uz viņiem attiecas, tiek zaudēta. Ļaujiet man kā austrumvāts deputātei konstatēt, ka 20 gadus pēc Berlīnas mūra krišanas man ir nepieņemami redzēt, ka Eiropa eh, arvien vairāk kļūst par tādu kā uh, cietoksni. Por... Ernsts kundze, paldies, un tālāk uz pusotru minūti Eiropas brīvības demokrātijas sārdā Borgēca kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu priekšā ir uh, Eh, programma, kas ir kā reduktors eh, attiecībā uz padomu secinājumiem. Neaizmirsīsim visu to, kas ir formulē, eh, ko formulēja Itālijas valdība šajā jomā. Mēs šeit saskaramies ar cīņu pret organizēto noziedzību. Es dzirdēju vairākas ļoti labas deklarācijas, kas attiecas uz uz cīņu pret organizēto noziedzību. Ļoti labi, taču pāriesim no deklarācijām pie darbībām. Un darīsim to, kas ir paveikts Itālijā, ko dara ministrs Maronī, bet Eiropai nav nodoma iet pa šo pašu ceļu ir jāpanāk eh, vienots unitārs juridisks režīms Eiropā, jo organizētā noziedzība Eh, eh, ļoti viegli pārvietojas pāri robežām, gan tīri finansiāli, gan fiziski. Un eh, tālāk ir jārunā par cīņu pret imigrāciju, tīpaši Eiropas Savienības dienvidu robežās ir nolīgumi starp Itāliju un Lībiju, piemēram, bet visi šie nolīgumi var tikt apdraudēti, ja Eiropas Savienība nepieņems to, ko mēs saucam par satelītu novērošanu Eiropas dienvidos, eh, lai varētu cīnīties pret nelegālo imigrāciju. Tālāk visas šīs eh, rasisma parādības attiecībā pret eh, krāsainajiem, ja tā var sacīt, bet tieši tāpat pret baltajiem ir vērojams rasisms. Uh, Eh, tas attiec gan eh, nelegālās imigrācijas gadījumā, vai Dienvidāfrikā, Mugabe re, vai Mugabe režīmā dzīvojošajiem. Tie ir Baltie, kas ir upuri. Mums eh, nevajadzētu nošķirt šeit rasismu, bet vienkārši rasismu. Priekšsēžkungs cīņa pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālo imigrāciju, protams, ir svarīgi Eiropas mērķi. Uh, Un tomēr ir jāsaka, ka kopš 15. septembra 2001. gadā ir uzsākts ceļš uz pastāvīgu uh, cilvēku un uh, eh, pilsoņu tiesību eh, ierobežošanu, un to Stokholmas programma tikai turpina. Uh, fizisko personu data aizsardzība, privātuma aizsardzība tiek ignorēta uh, cīņas pret teroru vārdā bet e, Eiropas Savienība pati it kā visu laiku runā par e, parasto e, cilvēku, parasto pilsoni, kurš ir jāaizsargo, bet viņa dati tagad tiek patvaļīgi savākti un apkopot un viss kaut kas ar tiem notiek. Tas ir pretiesiski. Ir arī jau balsis, kas neatbilst vairs politiskā korektuma eh, konsensam. Un kas to zina? Eh, varbūt, ka eh, kaut kādā brīdī politiskā, tas, kas nesaskan politisko korektumu, tiks sodīts. Džordžs Albras sveicina. Paldies, Mocerkungs, un tagad pāriem pie pāriem runātājiem uz divām minūtēm, kā Zīnīkungs. Grazie, prezidente. Da... Paldies, priekšsēdētāji. konstitucionālo lietu komiteja, kur, kur man ir tas gods vadīts, jums darīja zinām savu ziņojumu sadarbojoties ar Lībe komitejas e, referentu un izmantojot regulas 50, reglamenta 51. pantu. Un, manuprāt, tas ir rezultāts, kas varētu būt e, apmierinošs, e, runājot par sadarbību starp vairākiem referentiem. Protams, bija atsevišķi strīdīgi jautājumi, runājot par termiņiem, par, eh, par ēnu referenta eh, piesaistīšanu, eh, par grozījumiem, taču ne jau par šo 51. pantu kā tādu. Sākotnēji tas ir skaidrojums ar ļoti, ļoti saspiestajiem termiņiem un ļoti īsiem termiņiem, kad mums vajadzēja reaģēt uz šo dokumentu, un tas bija līdz 15. decembrim. Un šeit mums priekšā ir dokuments, kas tiek iesniegts parlamentam, pirmo reizi ņemot vērā ļoti, ļoti nedaudz, nedaudz atlikušo laiku, esmu gandarīts par rezultātu, jo mums ir šeit tādi nosacījumi, kas ir uh, E, kas, ir, kas tiks īstenoti, un imigrācija tiks e, skatīta kā Eiropas un nevis nacionāla problēma. Es ceru, ka komisija būs tieši ar šādu pašu skatu. Mēs runājam par Eiropas problēmu, mēs runājam pirmīt par nacionālo parlamentu iesaistīšanos, taču nacionālajie parlamenti nav, lai noteikti limitus, bet lai sadarbotos šajā juridiskajā procesā. Mēs e, runājam tāpat par Eiropas pilsoņiem, kas ir Eiropas veidošanas pašā centrā. Uh, Un šajā dokumentā nevajadzētu vismazākajās detaļās pārņemt Stokholmas programmas īstenošanu, bet pieturēties lielās līnijās. Un e, no šī viedokļa raugoties, tas ir labs dokuments. Protams, pēc tam vajadzēs domāt par konkrētākiem nosacījumiem. Paldies, Kazīnīkungs. Nākamais runātājs uz divām pusminūtēm - Lopes Agilārs. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā es gribētu uzteikt Zviedrijas prezidentūras un padomas eh, un komisijas paveikto darbu, lai uzsāktu daudzgadīgo eh, programmu Eh, uz turpmākajiem pieciem gadiem drošības eh, un tiesiskuma ziņā. Taču vispirms es gribētu uzteikt eh, parlamentu darbu, jo trīs komisijās, Juri Afko un Lībe, mēs esam sānu, pie, sānu un elkonu pelkoņu strādājuši, lai varētu panākt šo rezultātu. Un turklāt, lai paveiktu to visu savlaicīgi, jo ir ļoti būtiski stiprināt šo brīvības tiesiskuma telpu, ņemot vērā to, ka stāsies spēkā Lisabonas līgums, kas būs liels lēciens uz priekšu, būs it īpaši mūsu parlamentam, kurš būs izšķirts izšķirušais līdz lēmējs ļoti nozīmīgās eh, jomās tādās, kas līdz šim bija atstāts eh, starpvaldību sadarbības ziņā. Un Tas nozīmē, ka mēs varēsim ratificēt Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Tas nozīmē harmonisku e, brīvības drošības telpu. Drošība tiks subordinēta, subordinēta brīvībai. Un ir jāpieliek pūliņi, lai varētu izprast um, pilsonības iedzienu, pilsoņu pamatiesības, eh, tiesisko sadarbību, ārējo eh, robežu jautājumu, lai varētu stiprināt savstarpējo paļāvību, uzticību un lai mēs varētu veicināt gan ekonomisko, gan eh, eh, sadarbību, gan tiesisko sadarbību, lai mēs varētu cīnīties pret kopīgiem eh, ienaidniekiem, kas ir organizētā noziedzība un terorisms. Un tāpēc ir sagatavots dokuments, kas ir radies pēc iniciatīvas. Un tāpat ir ļoti nozīmīgas klauzulas attiecībā sieviešu aizsardzību, bērnu aizsardzību, nozīmīgas klauzulas. Uh, Uh, cīņā pret dzimumu vardarbību un nozīmīgas klauzulas attiecībā uz patvērumu, kas aicina uz sadarbību starp dalībvalstīm. Un tāpat arī jāpasvītro to, cik svarīga ir juridisko profesiju pārstāvju izglītošana, viņu kvalifikāciju celšana, lai ar savstarpējas eh, atzīšanas eh, palīdzību varētu viņus integrēt eh, kopīgā sistēmā, lai mēs varētu veidot Eiropā kopīgu drošības un tiesiskuma telpu. Un tik tiešām ir vērts, lai rīt parlaments balsojumā nobalsot par to, ko mēs esam kopīgi sagatavojuši AFCO, Jūri un Lībē komitejās, un tādā veidā sniegtu skaidru vēstījumu pilsoņiem par to, cik ļoti nozīmīgas mums ir pilsoņu pamatiesības, e, brīvības un e, kopīga sadarbība pret e, pārobežu vardarbību, organizēto noziedzību un terorismu un es lūdzu atbalstu, visplašāko atbalstu šajā parlamentā ziņojumam, ko mēs liksim uz priekšā rīt un kas būs rīt balsošanā. Paldies, Lopis Agilāra kungs, un tālāk uz vienu minūtu uzstājas kolēģe Sofija Intvelda. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs vispirms gribētu uh, izteikt uh, savu apmierinātību attiecībā uz to, ko padome teica attiecībā par sadarbību ar parlamentu. Mēs tikai gribētu, lai viņi būtu ņēmuši vērā arī mūsu rekomendāciju. Auprecht kungs jau zina, ka padome joprojām acīm ciet dodās jau iepriekš virzītajā ceļā, ignorējot Eiropas parlamentu. Otrā kārtā, ko man kolēģe Henīna Plašārta teica, Tas ir kaut kas, ko mums vajadzētu tiešām atgādināt lielākajām grupām. Eh, kvalitāte nav nodalām. Jūs nevarat eh, dot kvalitāti vienai grupai, bet ne citām grupām. Jo kādreiz eh, nu, mūsu cienījamie deputāti bija tāds laiks, kad valstis iejaucās cilvēku reliģijas izvēlē vai ko gribēja precēties, balstoties uz rasi. E, šīs e, dienas ir sen jau pagājušas. Nav tāda dalība valsts, kas e, neņemtu vērā kādu juridisku laulību citās dalībvalstīs izdarīt, pat ja tie būtu viena dzimuma cilvēki. Un tāpēc es domāju, ka grupas atsauks visus norādījumus, kas Uh, attieksies uz, piemēram, šādām lietām kā viencimuma laulības. Pēc dažām dienām mums būs uh, starptautiskais antidiskriminācijas garš, un es uh, ceru, ka visi, neņemot vērā uh, ne viņu krāsu, ne rasi, ne seksuālo orientāciju, to nosvinētu. Paldies, uh, kundze. Tavaresa kungam vienu minūti, lūdzu. Paldies priekšsēdi. Es domāju, ka būtu vēlams šim augstiem namam pateikt, ka Stokholmas programma ir konkrēta, precīza un tā būs nozīme Eiropas pilsoņiem, bet es domāju, ka tā gluži nav. Ir šī Stokholmas programma, kurā, diemžēl, ir tendence uz tādām izplūdušiem formulējumiem, vispārīgiem formulējumiem, man jāsaka, ka te pietrūkst arī demokrātiskās kontrols. Nevar būt, eh, ka parlaments, eh, parlamentam netiek dots iespējas nemaz īsti ietekmēt šo procesu. Tā ir problēmas daļa. Mēs vienkārši uzskatām, ka Stokholmas programma ir pārāk izplūdus, pārāk vispārīgi, mums jākļūst konkrētākiem, īpaši jau, kas attiecas uz imigrācijas jautājumu. Mēs visi esam ļoti nopietni interesēti šajā jautājumā, un te ir dažādas iespējas nelegālā ieceļošana ir jāpārtrauc, eh, eh, bet tā ir jāpadara legāli. Eh, un tas, diemžēl, nav ņemts pietiekoši vērā šajā programmā. Paldies, pusotru minūtu, Betankungs. Stokholmas programma tā ir daļa no tā, lai mēs izveidot kopīgu juridisko sistēmu visā Eiropā. Uh, Eh, dokumentā ir teikts, eh, es kotēju, lai eh, cilvēkiem dzīves būtu vienkāršākas, lai juridiskos jautājumos. Ļausiet man pastāstīt, ko viena mm, cilvēkam jūs esat nodarījuši. 20 gadu vecs londonietis, viņš tika izsūtīts uz Grieķiju, tāpēc, ka viņam bija apsūdz, viņš bija apsūdzēts vardarbībā. Eh, prie, šie pierādījumi eh, eh, ne, neizturētu pat piecas minūtes Britu tiesā jo eh, pierādījumi un eh, liecības bija pretējas, un atsimredzot visu bija sarakstījis policija. Eh, divi rakstīja, ka viņi ir piekauti, bet trešais teica ko, kaut ko tādu, ko pēc tam pats tūlīt atsauc. Apelācijas tiesa Londonā skaidrs zināja, ka nav piedāvājumi pret Simiju kungu, taču viņi izdeva to tāpēc, ka Eiropas aresta orderī viņiem nav iespēja to apturēt. Britu tiesas šobrīd nevar vairs aizstāvēt Britu citu pilsoņus no netaisnas no netaisnā aresta un ieslodzīšanas, ko piespriež ārzemju tiesas. Mums ir ļoti laba šī joma brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, pirms mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība šodien izposta tos aizsardzības pasākumus, kas mums ir gadu simtiem bijuši, un ar laiku tā izpostīs arī cilvēku dzīves. Stokholmas programma varbūt ir jautājumā par likumiem, bet tā nav par taisnību. Ja eh, Britiem ir jāaizstāv savas tiesības, viņiem ir jāpamata Eiropas Savienība. Paldies. Un tagad Obermajer kungs. Sidint. Paldies, priekšsēd. Neapšaubām Stokholmas programmā ir daudzi eh, labi, eh, labi ideju un tikai var apsveikt cīņu pret eh, bērnu pornogrāfiju, teroristu tīkliem, nelegālu imigrāciju un organizēto noziedzību. Drosības iestāžu neierobežot pieeja eh, eh, ES eh, pirkstnospiedumu datu bāzei ir pamatot, bet Eiropas Savienība drīkst kļūt par valsti, kas pārauga vis, vispusīgi, izspiego savus iedzīvotājus un arī nodod tos ASV. Tas nav pieļaujams. Ir runa par ES pilsoņu tiesību aizsardzību, privātuma aizsardzību un brīvība ir brīvība. Uh, pret valsts iejaukšanos, nevis eh, brīvību, ko nodrošina valsts pirmām kārtām. Un tagad eh, par politiskā patvēruma tiesību harmonizāciju pareizi pēc būtības, bet ja uh, dalībvalstīs uh, uh, ekonomiskais stāvoklis neizlīdzināsies, tad, protams, visi dosies tur, kur ir visaugstākais dzīves līmenis, vislielākās drošības līmenis. Uh, tā tad harmonizācija jā, bet Eiropas Savienība nedrīkst kļūt par tādu valstu, kur viss uh, šī, šīs atšķirības nemaz vairs netiek ņemts vērā. Paldies tagad, uh, kolēģis Busutils. Paldies, priekšsēžkungs. Uh, dru, eh, eh, brīvības, tiesiskuma drošības joma ir liels uh, Eiropas Savienības projekts, nākamais lielais ES projekts, un to var salīdzināt arī ar iekšējo tirgu savā nozīmībā. Tiešām tā tad uh, brīvības, drošības un tiesiskuma programma uh, ir ļoti nozīmīga. Un kā mēs to panāksim? Ar Stokholmas programmas palīdzību, kas ir darba programma, uh, pieciem gadiem, piec gadu termiņam, eh, kas attiec uz dažādām jomā. Parlamenta rezolūcijas projekts pauž mūsu politiskās prioritātes šajā jomā, piemēram, migrācijā, uh, kas attiec uz migrāciju. E, mēs cīnīsimies pret nelegālo imigrāciju un arī centīsimies ieviest e, e, kopīgu politiku attiecībā uz politisko patvērumu, kas ir balstīta uz solidaritāti, patiesu solidaritāti, obligātu solidaritāti. Es gribētu teikt, ka Eiropas parlaments spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Un tā tas arī būs. Uh, koplēma procedūrā, kas tiks paplašināta ar Lisabons līgumu un gal galā. Šajā parlamentā ir politiskas domstarpības, kādēļ gan nē, ir dažādas politiskās grupas un viedokļi arī dalās attiecībā uz politiku, bet es gribētu atsaukties uz savu kolēģi Žanīnu, ko es ļoti cienu, bet cilvēktiesības ir EPP prioritāte arī dzēna un cilvēktiesības nav liberāļu grupas monopols šajā parlamentā. Mēs nepiekrītam tam, ka antidiskriminācijas politika viņu uzskata par savu monopolu. Mēs ticam šim principam, bet mēs arī ticam, ka ir arī subsidiaritātes princips, kas nozīmē, ka mums ir jāciena dalību valstu uh, uh, um, sensitivitāti šajā jautājumā. Neaizmirsīsim, ka e, šī ir savienība, kas ir celta uz daudzveidību, nevis uz, vienlīdzi, uz to, ka viss tiek padīts vienāds, vienveidots. Paldies, Bosotilkungs. Man tiek atgādināts e, arī šeit birojā, ka mēs ļoti esam iekavējušies. Un Un iespējams, ka mēs nevarēsim pabeigt debats, kā bija paredzēts. Un tālāk uz divām ar pusminūtēm Luigi Berlingers. Due sono le novità del programma di Stoccolma. Mums ir jaunumi Stokholmas programmā attiecībā uz Hāgas programmu. Ir, e, ir labs līdzsvars starp tiesībām un drošību ar juridisko aizsardzību arī no, e, no, no civilā gan krimināla Eh, tiesiskā viedokļa. Jums ir tiesības eh, netikt eh, pakļautam agresijam darba vietā, jums ir tiesības pārvietoties pa ielu bez jebkādā problēma, jums ir tiesības nebūt pār terorismu upuri un dalība valstīm ir Eh, jāspēj nodrošināt drošību. Taču, ja šī drošība eh, neņem vērā eh, tiesības, un, tad mēs nonākam barbariskā jomā. Lūk, Guantanamo pie, piemērs. Un mums ir jāatrod labs līdzsvars starp represīviem pasākumiem, pārkāpumu gadījumos un ikviena tiesībām, ikvienas ģimenes tiesībām. Uh, uz darbu mācībām. Tas viss ir precizēts eh, pilsoņu tiesībās, un eh, tā ir Eiropas eh, būtība. Tagad mūsu, mēs, mūsu Eiropas sabiedrība ir daudz vienotāka. Mobilitāte ir tiesības, robežas starp dalībvalstīm vairs nav kā sienas, un Eh, Tās ir vienkārši eh, nospraustas līnijas, eh, kuru vienā vai otrā pusē mēs varam brīvi pārvietoties. Ar Stokholmu jums ir daudz lielāka tiesiskā drošība, sprieduma atzīšana, jums ir Eiropas tiesības, nacionālās tiesības, ir Eiropas tiesneši un nacionālai tiesneši ar Eiropas kompetencēm, kas uh, ar nosacījumiem, kas eh, ir Eiropas ties nolēlumi un arī eh, tāpat eh, mēs saskaramies ar ar daudz lielāku drošību. Juridiskā ziņa. Eiropas parlaments sniedz lielu devumu ar savu rezolūciju, un es ceru, ka šie pūliņi E, tiks atbalstīti ar balsojumu. Es ceru, ka e, arī padomi ņems vērā e, tā patieso vērtību. Lisabona vēl nav stājusies spēkā, bet Lisabona ir te padori priekšā ir ministriem jāņ, padomēji jāņem vērā tas, ko mēs esam sagatavojuši šeit, un lai padomē ņemt vērā mūsu novērojumi. Eh, paldies, Berlinger kungs, nākošais runātājs sākums. Zviedrijas prezidentūru tiešām var apsveikt to veidu, kādā veidā tie ir eh, spieduši uz priekšu šo jautājumu jo tas ir pilnīgi būtiski, eh, lai eh, būtu mums šis Eiropas aresta orders. Mums vajag panākt to, ka eh, savstarpēja atzīšanās, atzīšana un tā būtu spēkā un tā balstītos uz to, ka tā ir patiesa atzīšana, jo šobrīd ir joprojām ļoti daudz dažādu vājo punktu. Arī man ir viens vēlētājs Asimjo, kurš ir šobrīd E, ieslodzīts tikai tāpēc, ka viņš ir e, ārzemnieks, jo grieķu policists, e, grieķijas advokāts saka, ka viņam ir pat viņa pierādījumi tikuši iznīcināti, un tas tiešām ir ļoti slikti, ka tā ir tas noticis, jo jo šeit ir runa par to, ka vienu Eiropas Savienības pilsoni eh, slikti pret to izturas cita Eiropas Savienības eh, dalībās. Tā kā es atbalstu Eiropas arestu orderi, taču mums ir jābūt aiz, aizsargātām viņa tiesībām, savādāk šādi skandāli būs eh, vēl un vēl. Un tas tiešām nu, izjauc ticību šādam aresta orderim. Paldies, Lutfords kundze! Un tagad Tranta Filīdes kungam. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Pirms dažiem mēnešiem mēs norādījām, cik ir būtiski rast labu līdzsvaru starp eh, drošību no vienas puses un eh, pilsoņtiesībām, individuāltiesībām no otras puses, uzstājot uz to, ka pilsoņiem ir jābūt Stokholmas programmas pašā centrā un sirdī. Un tomēr Eiropas Savienība pieņem un īsteno pasākumus, kuri traucē un grauj šo līdzsvaru un kuri ved pie visu privātās dzīves neievērošanas, nicināšanas. Visi var tikt uzskatīti par aizdomās turietiem. Ir absurdi izturēties pret visiem imigrantiem kā pret noziedzniekiem un e, teroristiem. Mēs vēlamies veidot Eiropu, kas e, būtu atšķirīgi no tās, kur redzēja Džeremijs Benkams, kurš runāja eh, par cietumu, kurā ik viens tiek uzraudzīts. Paldies, nākošais runātājs Cvifka kungs uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es gribu sacīt, ka runājot par tiesiskumu Eiropas Savienībā, Stokholmas programma ir visambiciozākā iniciatīva e, daudzu gadu laikā, un esmu E, gandarīts, ka viena no galvenajām e, programmas doma, e, idejām ir padarīt cilvēku dzīvi vienkāršāk. Protams, Stokholmas programmas ieviešana um, ir balstīta uz priekšnosacījumiem jaunai likuma pieejai uh, un arī uh, jāpadara Eiropas tiesiskuma portāls funkcionējošs ir nepieciešama savstarpēja uzticība, kā arī e, uzticība un paļaušanās uz citu valstu juridiskajām sistēmām un dienestiem. Tādējādi mums ir svarīgi labāk eh, pazīt vienam otru un veidot patiesu justīcijas un tieslietu kultūru. Tas var notikt tikai tad, ja mūsu rīcībā ir laba politika, kas to atvieglo. Apmaiņas programmas apmācības kursi ir tīpaši pirmās instances eh, tiesām un tiesnešiem. Tāpat arī ir svarīgi tas, lai mēs modernizējam universitāšu mācību programmu visā Eiropas Savienībā ir svarīgi arī pasvītrot to, cik eh, eh, pas, eh, kāda nozīme ir Eiropas Savienības justīcijas portālam, kurā var gūt ļoti nozīmīgus un derīgus datus, un tam ir vajadzētu palīdzēt pilsoņiem, kas vēlas to izmantot savu tiesībai stiprināšanai un aizsardzībai. Tas ir jāizmanto arī kā komunikācijas izdeklis tiem, kuri strādā šajā justīcijas sfērā, un esmu gandarīts, ka komisārs Baro par to runāja. Tāpat arī svarīgi ir stiprināt sadarbību tiesiskuma ziņā starp darba devējiem, pilsoņiem. Viņu rīcībā ir jābūt uh, jābūt instrumentiem, lai viņi apzinātos, kā ap, risināt savas problēmas Eiropas darba tirgu. Stokholmas programma dod mums iespēju parādīt to, ka Čad, Eiropas Savienība spēja tikt galā ar savām vajadzībām. Paldies, kolēģi. Nākošais runātājs eh, Zita Gormais divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es e, gribu pateikties sekretariātam, kas strādāja, lai šī programma ir gatava pirms eh, plenārsēdes. Stokholmas programma ir darbības plāns drošākai e, Eiropai un veicina praktisku sadarbību starp tiesību aizsargāšanas iestādēm, tiesām un imigrācijas dienestiem. Tādējādi stiprinot tik vien tiesības un tiesiskumu, kas ir kopumā ļoti svarīgs, svarīgs jautājums. Es gribētu uzsvērt to, cik svarīgs ir konverģents princips, kas ir vēl viens no Eiropas Savienības stūrakmeņiem, kas ir balstīts uz visu datu informācijas. Uh, Uh, pieejamību Eiropas uh, info šīm attiecīgām aģentūrām kas ir ļoti nozīmīgi. Un tādā veidā komisijas priekšlikumam tiek piešķirta pievienotā vērtība. Un mēs uzskatām, ka uh, ir ļoti nepieciešams izveidot pēc Lisabonas līguma spēšā stāšanos vienotu un spēcīgāku tiesiskuma telpu. Un es esmu ļoti gandarīta par to, ka demokrācija, pamatiesības, privātā dzīve e, tiek iestrādāt šeit. Es apzinos, ka šīs vērtības var, ir ar mainīgām vērtībām atkarībā no politiskā un vispārīgā klimata. Un es e, gribētu uzteikt bērniem uh, un, uh, un privātu un ģimenes dzīvi veltītajā, veltītajiem punktiem šajā, uh, šajā tekstā. Tāpat arī pār visaptverošu Eiropas imigrācijas politiku. Un arī norādīt to, ka imigrācijas jautājumi var tik nozīmīgi E, no, nu, būtu nozīmīgi. Zita, jūs runājat divas minūtes, es. E, neesmu pārliecināts, ka tulki varēja jums sekot, jo manā priekšā nepārtraukti dega sarkanā spulcīt. Katrā ziņā, ja tulkiem izdevās pārtulkot jūsu sacīto, tad e, apsveicu viņus. Un nākošais runātājs kolēģis Alvaro. Neesmu pārliecināts, vai viņš ir savā vietā, es pirms, ka viņš, ir, ka viņš atrodas citā vietā arī citā vietā es viņu neredzu, un mēs pāriem pie nākamā runātāja Paskāls Grunī, kurš uz Paskāla Grunī, kura uzstāsies uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Ministru kungi un kundze komisāri, priekšsēdētāji. Et d'immigration. Run, es vēlētos atgādināt, ka Eiropas eh, tiesiskā telpa ir iespējama tikai stiprinot starp, savstarpēju uzticības ar dalībvalstīm, eh, kas uzlabos eh, savstarpējas atzīšanas principus un būs kā Eiropas uh, stūrakmenis. Mēs esam pie tā strādājuši 15-20 gadus, tomēr vēl aizvien ir ļoti daudz vai punktu, un esmu gandrīt, ka gatavojot šo tekstu Lisabonas līgums e, ir ratificēts visās e, dalībvalstīs. Eiropas parlaments varēs dot iespēju uzklausīt savu balstu tieši tāpat kā padomu runājot e, par tiesiskumu un iekšlietām, un demokrātiska leģitimitāte pieaugs pilsoņu interesēs. Kā ēnu referente tautas partijas grupās lūgumraksta komiteja, es gribētu pasvitrot to, ka ka ļoti daudz strīdu nonāk līguma rakstura komiteja attiecībā uz pilsoņu pārvietošanās brīvības pārkāpumiem tepat Eiropas Savienības iekšēnē. Tāpat arī es gribētu pieminēt problēmas, kas ir saistīts ar diplomu savstarpējo atzīšanu uz sociālo atbalstu. Uh, un diskrimināciju. Runājot par homoseksuāļu tiesībām, šī joma un viņu laulībām šī joma tiek atstāta nacionālo valstu kompetences. Es aicinu publie, publicēt vadlīnijas maksimāli drīz attempā, lai varētu cīnīties pret brīvas pārvietošanas tiesību pārkāpumiem Eh, pilsoņiem ir jāpiešķir tiesības pilnībā izmantot savas tiesības šajā telpā bez iekšējiem robežiem. Un rezolūcijā ar gandarījumu redz, ka Eiropas Savienības pret narkotiku traģēdija eh, eh, stratēģija ir iestrādāta un es vēlētos arī Eh, lai Eiropas Savienība vairāk strādā šajā jomā. Kāpēc gan neparedzēt jaunus ieročus šajā cīņā eh, pret šo nelaimi, kas aizvien vairāk skār mūsu bērnus? Ko mēs darām, lai tos aizsargātu? Apliecināsim eh, pragmatismu mūsu institūcijās. To no mums sagaida mūsu līdzpilsoņi. Paldies, paldies, Grunīkundze. Un nākošais runātājs Klauds Morais uz divām minūtēm. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji ir bijis tāls ceļš no Tampers, kur mēs redzējām tikai brīvības drošības tiesiskuma jomas pirmos asnus līdz šodienai. Un varbūt mēs esam par daudz runājuši par šo eh, konflikts starp Stokholmu un eh, Lisabonu. Un es varu pievienoties visiem tiem, ka mums nav vajadzīgs tagad uh, uh, teiksim, vairs būt tik pieticīgiem, kāda mēs bijām, jo Lisabon eh, parlamentam dod eh, mums plašākas tiesības, un mūsu grupa to arī darīs. Uh, E, mūsu parlamentam ir jāuzņems savs, e, sava atbildība, un pēc Ziemassvētkiem mums ir jāsāk e, līdzdarboties likumdošanā svarīgos jautājumus, kas skar mūs visus. Un mans grupas vārdā ma, referenti Lopez Agilārs raportērs, mūsu referenti ir pauduši mūsu pozīciju Eh, šī ir joma eh, mums ļoti svarīga, un mūsu prioritātes antidiskriminācijas jomā mēs esam eh, radījuši vēstījumu padomēs, vēlamies horizontāru direktīvu, mēs mums jācīnās par šo progresīvo līniju. Attiecībos krimināla tīsībām sastarpē atzīšana ir svarīga. Eiropas āresta orders strādojas. Attiecībā uz politisko patvērumu solidaritāti starp dalībām valstīm ir vajadzīgi, bet patvērumu meklētāji ir. Um, Eh, neaizsargāti un viņa eh, cilvēktiesības arī aizsargā. Tās mūsu prioritātes mūsu grupai. Tātad mēs vēl pievēršam uzmanību eh, naidu noziegumiem, noziedzību pret sievietēm, Eiropas uh, darbību šajās jomās. Tas viss parāda to, kā mūsu grupa un visas politiskās grupas patiesībā var e, vēl uzlabot Stokholmas programmu. Mūs visi interesēs gal galā. Mēs piedalāmies šajā spēlē tādēļ, ka mūsu iedzīvotiem tā nav spēle, bet gal galā e, mēs viņiem piešķiram tās tiesības, kuras viņi tik sen jau prasījuši - pamatiesības, data aizsardzība, e, drošība, pretorisms, tas viss iegūst savu nozīmību, ja mēs uzņemsimies šajā namā Eh, atbildību eh, strādāt pie likumdošanas, un tikai mēs tad to darīsim, ja mēs eh, atbalstīsim Stokholmas programmas, progresīvu Stokholmas programmu, progresīvu likumdošanu. Paldies, Mores kungs. Nākošais runātājs Karlos Koļļo uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu lūgt komisijas vicepriekšsēdētājiem Baro un Zviedrijas prezidentūrai sekojošo. Stokholmas programma ir e, ļoti laba zīme tiem, kuri, uzka, e, kuri zi, domā, ka Eiropas Savienība ir vairāk nekā e, tikai vienotais tirgus, ka tā ir vienot tiesiskuma un brīvību telpa. Un mums ir nepieciešams apzināties visas šīs jomas. Eh, brīvība bez drošības ir anarhija. Tiesiskums ir iespējams bez brīvības un bez drošības. Šī piecu gadu programma eh, ir ar ļoti labām iestrādēm daudzās jomās, taču ir jāpanāk nospraustie mērķi, ir nepieciešams efektīvi iz, iztenot jau pieņemtos instrumentus un mums tagad būs efektivitātes tests. Mēs nevaram pieprasīt iestāšanās sistēmu, un mums ir jālūdz priekšlikums, lai šī sistēma uzsāk savu darbu 2015. gadā, kad Turklāt mēs nezinām, kad SIS viss sāks savu darbību, jo jau ir bijušas ļoti lielas kavēšanās. Es Ceru, ka tiks izveidota kopīgā patvēruma telpa līdz 2002. gadam, un mums, būs, ne, mums ir nepieciešama kopīga imigrācijas politika, lai varētu uzņemt imigrantus. Un... Es ceru, ka mēs tiešām panāksim uh, to visu kopīgi pilsoņu Eiropai. Mums nevajadzētu laist garām laiku un iespējas. Mums tagad nevajadzētu iejaukties jomās, kas uh, nav Uh, mūsu darīšana, piemēram, ģimeņu tiesības, tās ir dalībvalstu ziņā. Arī politiski tas neko nedos. Uh, tur mēs tikai iekulsimies konfliktos un attālināsimies no būtiskākajiem Stokholmas programmas punktiem. Paldies, Koeljo kungs! Tagad uh, Aurdikī kungs, uh, viena minūte lūdzu. Muchas gracias, presidente. Yo quería eh, hacer también una. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribētu arī sākumā apsveikt uh, Zviedrijas prezidentūru un arī referēn, ziņojumu sastādītājus. Un uh, šajā ziņojumā ir runa par uh, likumdošanas vajadzību, un ja padome nenāks klajā un komisija nenāks klajā ar likumdošanas aktiem, kas šo programmu īstenos, tad šī programma neizdosies. Otrakārt, kā jau kolēģi teica, tad eh, mums ir eh, arī jāsaprot, ka šeit eh, mēs nedrīkstam tikai rakstīt ziņojumus, bet mēs esam iesaistīti arī šajā te uh, Eh, likumdošanas procesā. Tas ir jauns uzdevums, jauns līdzsvars, jauna atbildība visiem Eiropas parlamenta deputātiem. Un gribētu noslēgumā pateikt arī kaut ko vēl par uh, solidaritāti. Daudz kolēģi teica, ka ir jārespektē nacionālajie parlamenti. Jā, viņiem ir taisnība, bet. Uh, fundamentālistiski iztūkojot uh, subsidiaritāti, uh, mums uh, neļaus panākt progresu Stokholmas programmas jomā. Ja valstis uh, subsidiaritāti pārāk šauri uh, tulkos, tad mums nebūs nekādas kopīgas uh, likumdošanas pēc Stokholmas programmu. Paldies! Saka priekšsādātājs tagad Makovējas kundze. Vienu minūtu, lūdzu. Es ļoti īsi par e, eh, ekonomiskā korupcijas programmu Stokholmas programmā. E, tekstā ir pazudušas dažas līnijas. Piemēram, šodienas tekstā e, tiek runāts par Greko standartiem. Greko, tā kā Eiropas padomas iestāde, kad uh, sadarbība, šī sadarbība ir ļoti svarīga, bet te pašā laikā Eiropas uh, Eh, antikorupcija, pretkorupcijas standarti ir daudz augstāki nekā tie ir padomē. Tāpēc es lūgtu, eh, lūgtu un arī pat pavēlētu pārveidot šo tekstu ar lielāku atsauci uz pretkorupciju, jo mums ir nepieciešama jauni mehānismi, eh, lai cīnītos ar, ar korupciju. Kā, un Stokholmas programmā tam jātiek attiecīgi atspoguļotiem. Paldies! Nākamais runātājs uh, - Maikls Kačmans, vienu minūtu. Priekšādātāja kungs visus sveicu, kas ir strādājuši pie šī uh, dokumenta, tā pašā laikā arī Zviedrijas prezidentūru sveicu. Uh, mēs, uh, mūsu sabiedrība mainās ar, tikai ar drosmi, tikai ar drosmi, un šodien tas tika ļoti labi atspoguļots. Mēs runājam par tiesībām, um, brīvību un tiesiskumu ļoti pamatprincipi. Eh, mēs nekad mums nebūs eh, tiesiskums, eh, ja to nepieņemsim visās, visās Eiropas Savienības valstīs un ja tas netiks attiecināts arī uz minoritātēm. Tikai ja mēs attiecināsim šīs, šos pamatprincipus uz pilnīgi visiem iedzīvotājiem, Tādēļ es priecājos sevi asociēt ar tādu Eiropu, ar tādu Eiropieti, kur viss ir vienādi, neskatoties uz vecumu, eh, seksuālo piederību vai dzimumu. Jo Eiropa ir vienāda, vienāda visiem, un tā ir tās pamatprincipos iestrādāta brīvība. Paldies! Eh, nākamais runātais Jobrov kungs. Divas minūtes priekšsēdētāja kungs, Stokholmas programma ir atbilde nopietnam izaicinājumam, lai nodrošinātu pilsoņu drošību. Atbilde, kura vienmēr nav apmierinoša. Mums patiešām nevajag tikai formālu, apvienotu vai unici, unificētu likumdošanu. Mums ir nepieciešama arī harmonizēta pieeja. Eiropas Savienība jau ir pierādījusi, kā policijas uh, spēki ar, uh, ar īpašajiem dienestiem ir īp, ļoti labi sadarbojušies. Un tieši tādēļ Stokholmas programma nedrīkstētu jau pakļaut, uh, pakļaut uh, kaut kādām apšaubāmībai uh, jau izveidojušamies uh, situāciju. Ja ņemam vērā, ka uh, pārvietošanās brīvība ir viena no fun, pamatbrīvībām Eiropas Savienībā. Es domāju, ka, eh, ka dažādi pārkāpēji, it īpaši tie, kas pastrādā dzimumu noza, noziegumus, eh, tie ir, kad rauc viss vājākajiem, proti bērniem. Par to ir arī atsauce Eh, Stokholmas dokumentos. Mums arī ir tāpēc nepieciešams Eiropas mērogā šādus uh, seksuālos pārkāpējus kaut kādā veidā reģistrēt un visām tām organizācijām, uh, kuri ir atbildīgi, ir pie tā būtu jāstrādā. Tātad uh, pilsoņu pārvietošanās brīvībai jā, jānāk kopā arī ar informētības brīvību. Un, un otrām kārtām Eh, es domāju, ka eh, pārkāpēju eh, naudas līdzekļu iesaldēšana bankā, ka tai arī jātiek uh, savādākā veidā apskatītai. Nedrīkst notikt tā, ka uh, krimināli elementi slēp savu naudu kādā citā valstī, un tas, ir, uh, tas tā notiek, un tas ir atļauts, un to nekā nevar izkontrolēt. Uh, Un visbeidzot, ir eh, dažās, eh, daži gadījumi, kur ir eh, nolēmts kādu kriminālu elementu paturēt apcietinājumā, bet tas nav spēkā trešajās valstīs vai kādā citā valstī, pat Eiropas Savienībā. Jebkurā gadījumā es gribu pateikties visiem, kas ir strādājuši pie šīs te programmas un ceru, ka tas tiks ievērots visā Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Tagad pāriesim pie uh, brīvā mikrofona procedūras un ļoti strikti ievērošu reglamentu. Tie, kuri saņēms uh, vārdu, ir pieci deputāti, un katram ir viena minūte uzstāšanās laiks. Pēc vienas minūtes mikrofons tiks izslēgts. Tātad eh, bija daudz vairāk pieprasījumu, bet mēs dosim vārdu tikai pieciem pirmajiem, kas eh, pieteicās pirmie attiecīgi secībā pēc eh, politiskajām grupām. Kur atsebild kundze pirmā? Paldies priekšsādātāji. Pirmkārt gribētu atbalstīt Stokholmas programmu. Tas ir labākais veids, kā veidot Eiropu, kuras centrā ir pilsoņi. Un gribētu pateikties gan ministram Askam, gan Bilstrāmam par šo te vīziju. Uh, beidzot mēs varam atgriezties mājās un teikt visiem cilvēkiem, ka Eiropa ir jums, Eiropa ir ar jums un Eiropa tā esam mēs. Protams, ka Stokholmas programma būs atkarīga no tā, kā mēs to īstenosim, bet dosim tai iespēju, dosim tai pēc iespējas plašāku atbalstu, lai to varētu ieviest. Īpaši gribētu pateikt paldies par īpašu pievēršanos bērniem. Beidzot, mēs varam sadarboties labāk, lai aizsargātu bērnus, iekļaujot arī šeit imigrantu bērnus ir labi, ka mums būs labāks iespējas cīnīties pret pārobežu noziedzību, tajā pašā laikā ievērojot arī individu tiesības. Runātāja tiek pārtraukta. Ana Heka lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu priecīga, ka pēdējā Stokholmas programmas versijā, ko mums iesniedz padome, bērnu tiesības un arī cīņa pret vardarbību pret sievietēm un cilvēku tirzniecības apkarošana ir ļoti būtiski jautājumi. Eiropas parlamenta balsojums ir veicis izmaiņas programmā, bet esmu nedaudz vīlusies, ka nav nekas minēts par to, ka jāveido Eiropas bērnu aizsardzības stratēģija. To piedāvāja parlaments. Komisārs Baro teica, ka Eiropas Savienībai arī turpmāk ir jāpievēršas bērnu tiesībām. Runājot par cilvēku tirzniecību, Esmu nedaudz vīlusies, ka prezidentūra nav skaidri norādījusi saikni šeit arī ar seksuālu raksturu pakalpojumiem, jo tas ir ļoti svarīgs aspekts. Eiropas Savienībai ir vajadzīgs juridiskais pamats, lai cīnītos pret šādiem noziegumiem. Paldies, Kēlam kungs! Miss Keller, please. Miss um, Keller. Um, Kēleres kundze, priekšsādātājs atvainojas. Tikai pāris punkti, kas mūsu grupai šķiet svarīgi Stokholmas programmā. Mēs uh, uzskatām, ka šis līdzsvars ir nedaudz nosvēries nepareizajā virzienā, jo drošība, mūsuprāt, ir tikai instruments, lai sasniegtu brīvību. Tātad šis līdzsvars mums nešķiet īpaši izdevies. Un runājot par Frontexu, uh, Pilstrēm kungs, kad jūs runājat par uh, Frontex stiprināšanu, ko jūs ar to domājat? Jo tas nav. Uh, Uh, kļuvis skaidrs nevienā no Stokholmas programmas versijām, ko esmu lasījusi. Uh, varbūt jūs domājat, ka tas ir svarīgāk nekā uh, stiprināt parlamentāro kontroli pār Frontex. Un, uh, lai apturētu šo te uh, cilvēku atpakaļ nosūtīšanu, ko dara Frontex, tātad cilvēki, kas prasa politisko patvērumu, uh, Uh, un uh, es domāju, ka Stokholmas uh, programmai būtu jānāk par labu visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem, ne tikai dažiem. Paldies, kolēģi! Un tagad Jimenez kundze. No kāda dūda? Jā. Nav nekādu šaubu par to, ka šodien esam apņēmušies vēl aktīvāk apkarot noziedzību, balstoties uz Stokholmas programmu varēsim uh, paplašināt un izvērst brīvības, drošības un tiesiskumu telpu. Šodien, balstoties arī uz Lisabonas līgumu, mēs varam vēl labāk saskaņot nacionālos uh, likumus un uh, teroristiskos nodarījumus sodīt uh, vārgāk pielīdzinot tos uh, noziegumiem pret uh, cilvēci. Mums uh, aktīvi jāstrādā un mūsu pilsoņi ir jāaizstāv uh, no terorismiem. Bieži vien uh, upuru tiesības netiek pilnā mērā uh, ievērotas. Uh, es gribētu, lai Eiropas parlaments pieņemtu upuru tiesību hartu. Paldies! Beaucoup des propos tenus aujourd'hui juge Priekšstādāja kungs daudzi e, runā par Stokholmas programmu un saka, ka tas ir e, ambiciozs projekts, nu vismaz tā ir rakstīts rezolūcijā, par kuru balsosim rīt. Bet es mm, vēlos uzsvērt to, ka nav pietiekami ietverts punkts par migrantiem, kas ir slimi, un arī nediskriminācija nav pietiekami plaši iestrādāta. Arī ģimeņu tiesības es gribētu tās redzēt šeit. Uh, šajā programmā. Un daži punkti, piemēram, pieminēšu tādus kā nepilngadīgo migrantu, mm, viņiem nepiešķir pavata tiesību, pamatu pavadītājus un tā tālāk. Mēs ceram, ka šeit būs pievienotās mm, vērtības nacionālajos parlamentos iestrādājot Stokholmas programmu un ka tā nāks par labu arī jauniešiem. Uh, ir jāstrādā gan programmu adaptējot, gan arī nākotnē. Paldies! Runātāja tiek pārtraukta, un uh, tagad mēs nonākam pie brīvā mikrofona procedūras noslēguma. Dāmas un kungi, man ir ļoti žēl, ka 10 vai 12 kolēģi, kas arī bija pieteikušies, nevarēs uzstāties. Mēs jau esam iekavējuši, un tāpēc nevar dot visiem vārdu. Ko mēs tagad darīsim? Tagad mēs uh, dosim vārdu Zviedrijas tieslietu ministram lai viņš varētu komentēt kolēģi teikto padoms vārdā. Lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, un paldies uh, uh, par to, ko teicāt. Man ir liels prieks, ka deputāti ir uh, tik ļoti ieinteresēti šajos jautājumos un apņēmīgi. Uh, Eh, viena lieta, ko daudz teica, ir tas, ka šī programma ir ambicioza, un man ir prieks to dzirdēt, jo mēs esam tiešām paveikuši ļoti ambiciozu darbu, bet tas arī bijis arī praktisks darbs, ko esam veikuši šajā programmā, jo mēs esam centušies apvienot mūsu vīziju ar ļoti pragmātisku domāšanu, eh, lai varētu uzlabot lietas no pilsoņu viedokļa. Klausoties eh, debatēs, man šķita, ka daudzi deputāti piekrīt šim viedoklim, kas ir pausts eh, programmā, ko šodien apspriežam. Kad ir runa par formu, tad eh, šodienas debatēs, eh, manuprāt, mēs neradām tādu īstu fokusu. Uh, Daudzi teica, ka mēs runājam par Strokholmas programmu, bet patiesībā viņi runāja par rezolūcijas projektu, par ko būs rīt balsojums. Tātad tas ir jūsu viedoklis par prezidentūras iesniegto programmas projektu. Bet, nu, katrā gadījumā kāds uh, debats sākumā teica, kāpēc mums vajadzētu debatēt par uh, projektu, ja ir jau jauns projekts iesniegts. Patiesība ir tāda, ka Eiropas parlaments uh, šobrīd uh, ir debašu pusceļā un uh, lietas mainās visu laiku. Šo piekdienu vai nedēļas nogalē tiks iesniegts atkal jauns programmas variants, bet lai arī kurš deputāts tas bija, kurš teica, ka nevajadzētu skatīt novecojušu dokumentu, tad, ja jūs skatāties uz Eiropas Savienības padomas mājaslapu, tad eh, tur vienmēr ir pēdējā versija, un tur jūs redzat, eh, kas ir jaunākais, un tur jūs arī varat eh, redzēt, kā jūsu debatas maina šo te projektu. Tātad vienkārši dodieties uz mūsu tīmekļa vietni, un tur redzēsiet pēdējo versiju Eh, dokumentu versiju, jo Zviedrijas prezidentūrai caurskatāmība un atvērtība ir ļoti būtiska. Tāpēc arī ir bijušas tik daudz diskusijas, un ja agrāk jums nebija iespēja izteikties, tad eh, vienkārši atsūtiet mums ēpastu, atsūtiet man eh, ēpastu. Tātad tiek nosaukta ēpasta adrese. Uh, vai arī Bilsēm kungam jūs varat nosūtīt adresi, eh, es atvainojos ēpastu un eh, paust savu viedokli. Mums ir jāsāk strādāt modernā veidā un caurskatāmība ir pareizais veids, kā strādāt. Vismaz tā uzskata Zviedrijas prezidentūra. Es ar nepacietību gaidu jūsu rezolūciju, jo redzu, ka te ir pausts plašs atbalsts programmai. Jūs uh, esat arī ļoti niansēti komentējuši un uzsvēruši e, daudzas lietas. Mēs tos ņemsim līdzi. Parādījās arī daži politiski jautājumi, kurus gribētu minēt. Bija divi deputāti, kuri e, runāja par e, to, kā deputāts ietekmēs šī programma. Un tika teikts, ka Stokholmas programma varbūt nebija pietiekama nebūs pietiekami proporcionāla. Un eh, šeit eh, dalība valstis bieži vien neusticas citas valsts eh, juridiskajai sistēmai. Mēs varam, protams, teikt pilsoņiem palieciet savām valstī, jo tur, protams, jums ir vispazīstamākā šī tieslietu sistēma, bet nenovēršam cilvēki tomēr ceļos un pārcelsies uz citām valstīm, lai pilnībā izmantot iekšējo tirgu. Un tāpēc mums ir jādomā Uh, kā mēs varam uzlabot uh, pilsoņu procedurālās tiesības. Un tas ir ļoti būtisks punkts uh, Stokholmas programmā. Un tāpēc arī man ir uh, liels prieks, ka esam uh, spējuši, tātad varēsim spērt šo pirmo soli, lai uzlabotu pilsoņu tiesības, lai mēs varētu garantēt, ka jebkurš, kurš uh, saskars ar kādu mm, ap apsūdzību vai arī grib vērsties tiesā, uh, viņš to var darīt. Uh, Eiropas uh, padomas konvencijā šīs tiesības ir noteikts, bet tagad tas tiek uh, īstenots praksē, un tā ir tā atšķirība. Mēs runājam par ekonomikas eh, noziegumiem, korupciju, un tur tika minēts, ka Stokholmas programma šeit ir pārāk vāja, bet uh, es domāju, ka mēs ļoti skaidri par to runājam bet mēs nedo, es nedomāju, ka mums vajadzētu saglabāt ambīcijas zemā līmenī. Mēs uzsvērām daudz jautājumus, kas ir jāskata, proti, ka mēs strādāsim ļoti cieši ar Eiropas parlamentu kopā, un mums ir um, tiešām jāstrādā visiem kopā, ja vēlamies apkarot organizēto noziedzību. Daudz minēja subsidiritāti. Es domāju, ka priekšlikums, par kur mēs šobrīd debatējam, eh, ļoti skaidri runā par šo aspektu. Mēs sakām, ka sadarbība Eiropas Savienības līmenī būtu jāuzskata kā uh, papildus vērtība, kā pievienotā vērtība, un tas, kas ir labāk izdarāms dalībvalstīs, tas būtu jāatstāja dalībvalstu līmenī, bet tur, kur mēs varam kaut ko darīt kopīgi, tur arī būtu jāsadarbojās. Es nedomāju, ka mēs šeit uh, kaut kā minam dalībvalstīm uz papēžiem vai atņemam tām tiesības. Uh, Un visbeidzot, eh, pārējot pie datu aizsardzības, šīs ir būtiskas debates. Ja nemaldos, tad Mario Borgēzio teica uh, kaut ko par šo jautājumu, un viņš teica, ka uh, ir milzīgas bāžas, kas ir saistītas ar datu aizsardzību. Uh, un uh, saistībā ar Stokholmas programmu, ka ir bažas par milzīgām datubāzēm, kas tiek veidotas, un tika salīdzināts mūsu darbs šajā sektorā, un uh, situācija uh, bijušajā Vācijas Demokrātiskajā republikā un postkomunismu valstīs agrāk. Tātad es domāju, ka šis arguments tiešām nav pamatots un reāls. Austrumvācijā nebija demokrātijas un ne cilvēktiesības, ne uh, dati netika aizsargāti, un um, tie ir ļoti svarīgi elementi mūsu sadarbībā, svarīgas vērtības. Stokholmas programmā mēs eh, stiprinām un sāsinām tieši uh, noteikums, kas ir attiecināmi uz individu tiesībām, uz datu aizsardzību un arī demokrātiskās tiesības. Daudzos veidos mēs stiprinām šīs jomas. Uh, Mēs gribētu, lai Eiropas Savienība strādā pie informācijas stratēģijas, kurā būtu sabalansēta eh, metodiska un efektīva informācijas apmaiņa un no otras puses eh, spēcīga datu aizsardzība. Tātad ir jābūt iespējai datus izmantot, taču tai pašā laikā jāaizsargā indivīda dati, un tāpēc es iesaku deputātiem izlasīt attiecīgās teksta daļas. Šeit mēs tieši esam no Eiropas ombuda saņēmus, saņēmuši slavinošus vārdus tieši par datu aizsardzību. Un uh, noslēgumā kāds deputāts teica, ka mums ir uh, tiešām jārīkojas konkrēti un taustām. Šeit ir ļoti daudz konkrētas lietas uh, uh Stokholmas programmā, bet tieši uh, tas arī nav vienkārši īstenojams. Nākotnē mums būs cieša sadarbība ar Eiropas parlamentu, kas būs Stokholmas programmas ieviešanas posms. Tur būs eh, runa par atsevišķām priekšlikumu daļām, un uh, tur eh, būs arī liels laika spiediens un sarežģīts darbs, bet tā būs arī iespēja kaut ko mainīt. Paldies! Uh, par to, ko jūs teicāt, un lūdzu rakstiet mums ēpasts, ja vēlties ar mums sazināties. Paldies, ministrs kundze, par detalizēto izskaidrojumu, un tagad padomas vārdā vēlreiz mēs dzirdēsim Bilstromu kungu, kurš atbildēs eh, padomas vārdā. Paldies, Bilstrom kungam vārds. Paldies, priekšādātāja kungs, godājamie parlamentārieši, es varu tikai vēlreiz apstiprināt tam, ka pilnībā piekrītu ministras teiktajam par šo programmu. Paldies arī par to tiem punktiem, kurus uzsvērāt šodien. Es pirmkārt gribētu pateikt triju komiteju priekšādētājiem. Juri Lībe un konstitucionālo lietu komitejas priekšādātājiem tas parāda, uh, ka viņi ir uzņēmušies veselu atbildības nastu, un mēs varam tikai priecāties un būt lepni par to veidu, kādā mēs esam sadarbojušies. Es vēlreiz gribu uzsvērt, cik svarīga e, šajā jautājumā, šajā programmā ir svarīga sadarbība. Busutilkungs, kad jūs e, runājāt, jūs veidojāt salīdzinājumu uh, par ar iekšējo tirgu. Man liekas, ka tas ir ļoti labs salīdzinājums, tas ir ļoti svarīgs projekts, tas ir saprotams projekts. Šī programma ir caurskatāma un tas ko mēs vēl dzirdējam, viens vārds ir solidaritāte. Visām dalībvalstīm, visām bija absolūti vienots viedoklis, ka mums ir nepieciešama solidaritāte. Ne tikai starp 27 dalībvalstīm, bet arī starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Un šī ir tā ziņa, ka Stokholmas programma būtu sūtām pārējai pasaulē. Mēs uzskatām, ka šis komplekso jautājumu kopums, Uh, prasa uh, kopēju arī politisku atbildi. Tieši tādēļ mēs esam likuši vārdu solidaritāte viscaur Stokholmas programmas pakotnē. Tas, ne, tas neatspoguļojās tikai vienā uh, kādā sadaļā. Gan imigrācijā, kas ir viens no galvenajiem jautājumiem Stokholmas programmā, gan arī citos. Vērts solidaritāte uh, vijās cauri visam. Un, protams, jūs teikt, viens no jums uzsvēra arī Frontex. Frontex nav atbilde visiem jautājumiem. For, Frontex uh, ir tikai veids, kādā veidā koordinēt uh, darbības uz robežām, bet tā nav atbilde, piemēram, krasta līnijā vai krasta apsērdas dienestiem. Tā problēma, ar kuru saskaramies, mums ir nepieciešama uh, vienlaicīgi pieņemt ārkārtīgi daudz uh, dažādu uh, darbību. Mums ir uh, jāstrādā arī ar trešajām valstīm, mums jāpalīdz uh, tām valstīm, tām pat, Eiro, par, pat dalību valstīm, lai arī šos mērus pieņemtu. Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā tas ir vēl jo svarīgāk, un šī te nasta vēl tikai palielināsies. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir uzsvērt vēl pēc visa tā, kas jau ir teikts, ka Lisabonas līgums Uh, nozīmēs milzīgas pārmaiņas, milzīgas pārmaiņas gan tajā, mē, kā mēs uh, veidosim likumdošanu nākotnē, uh, un tā mainīsies, un Eiropas parlamentam būs vēl lielāka loma un spēcīgāka balsts. Es zinu, ka Skiller, eh, es atvainojos, Kellers kundze eh, izteica bāžas par to, šo jautājumu, bet es uzskatu un gribu viņai atbildēt, ka būs lielāka, nevis mazāka eh, demokrāta demokrātija. Priekšsēdētāja kungs negribu uh, šīs te debates mākslīgi pagarināt, bet tieši gribu uzsvērt to, kā Asks kundze jau teica, mums ir ēpasti un ir šodien brīd modernais laikmens, tā kā jūs varat jebkurā gadījumā ar mums sazināties. Paldies Bielstrum kungam un tagad. Uh, uzklausīsim uh, Baro kungu no komisijas puses attiecībā uz iepriekš izskanējušo. Paldies! Paldies, priekšstādātāja kungs! Es gribētu pasvītrot, cik augstas kvalitātes dokumentu ir sastādījušas komitejas. Juridiskā komiteja, Kasīnī kungs ir šeit klāt, Lībe eh, komiteja eh, un arī AFCO komiteja. Tas ir darbs, kas ir ļoti interesants, kas mums palīdzēs, palīdzēs arī Zviedrijas prezidentūrai izveidot šī, šīs programmas galīgo versiju. Kā Busutilkungs uzsvēra, pilsētiem iekšējiem tirgum, bet viņiem nav tādas patiesas Uh, drošības, mm, brīvības un tiesiskuma telpas. Protams, ka Schengens telpā ir brīva pārvietošanās iespēja un šīs tiesības ir izveidotas jāraugās uz uh, pozitīvajām. Um, pozitīviem efektiem, kā jau es norādīju, arī direktīva par pārkāpumiem ir jau publicēta. Es uzklausīju ļoti dažādus uh, viedokļus jūsu. Uh, rūpes, bet teikšu tā, ka teksts ir, zinām, mērā sabalansēta. Sabalansēts dokuments. Stokholmas programmu rakstot, mēs redzējām, ka ir gan terorismu draudi, gan um, kompjūderu kriminalitāte attīstās un arī organizētā noziedzība eksistē. Um, pietiekami plaši, un mums ir jācīnās pret to, un Eiropā ir nepieciešama šī pievienotā vērtība. Mēs runājam par šo kopējo telpu, telpu, kurā pilsoņi, kas, piemēram, ir pārattiecībās, kas partneri nāk no dažādām valstīm, un viņiem arī ir tiesības, un tās tiesības jāgarantē dažādajās dalībvalstīs, kur viņi atrodas. Uh, Tāpat arī o, uzsverš, ka esam pavarsījušies uz priekšu attiecībā uz procedurālām tiesībām, kā pareizi uzsver Beatrice Aska, un tas ir ļoti nozīmīgs Stokholmas programmas aspekts. Jūs citējāt arī piemēru par kādu britu pilsoni Grieķijā. Jā, ja būtu tādas minimālas procedūras kopējas, tas atvieglotu situāciju noteikti. Tātad es uh, uzsvēršu, ka vēlreiz atgriežos pie Ko Koeljo kunga uh, teiktā vēl garš. Uh, ceļš um, ejams. Pievienošu tikai to, ka mēs uh, nevaram uh, akceptēt šo, um, šo uh, tēzi par Eiropu kā cietu aptoksni, un arī ministra kungs uz to atsaucās runātos. Mēs runājam par sabalansētu migrācijas politiku. Ja atsakās pilnīgi no migrācijas gan regulārās, gan neregulārās, tādēļ, ka ir šī noziedzība organizētā un arī cilvēku tirdzniecība, tas nav veiksmīgi. Uh, Bet tajā pašā laikā es domāju, ka mēs esam spējuši tādu patvērumu meklētāju uh, politiku prezentēt, kas atbilst mūsu principiem, mūsu viesmīlībai un arī kopējiem noteikumiem. Priekšsēdē, kungs, es pārāk ilgi runāšu, jo mm, laika nav daudz. Uh, teikšu tikai to, ka Stokholmas programma, kā Beatrīs Aska teikt, ir pragmatiska un tā. Uh, radīs pamatu, kuru uh, ieviesīs uh, Spānijas prezidentūra. Un, dāmas un kunga deputāti, jūs esat koplēmēji, un tas uh, noteikti ir tāds ļoti uh, nozīmīgs uh, punkts uh, un iespēja turpināt ieviest un paplašināt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, ko sagaida pilsoņi. Paldies parlamentam par to, ko tas jau ir izdarījis un darīs nākotnē šīs likumdošanas. Uh, Uh, kontekstā likumdošana, kas skār uh, drošību un tiesiskumu. Paldies! Paldies, komisāra kungs, un tagad, lai noslēgu debatas, esam saņēmuši rezolūcijas uh, priekšlikumus. Tātad no konstitucionālā lietu juridiskās un pilsoņu brīvību komitejas balsojums. Uh, par šo rezolūcijas priekšlikumu notiks rīt pusdienlaikā. kívánok! Kérem engedjék meg, hogy magyarul folytassam az ülés vezet. Labvakar, es gribētu lūgt tātad eh, ļaut man turpināt sēdz vadību Ungāru valodā. Nākamais darba kārtības punkts ir eh, padoms un komisijas paziņojumi par kopīgu